Vamos. ¿Cómo? Bonjour à tous. Esiet sveicināti visi. Bonjour à tous. Esiet sveicināti visi mūsu komitejā. Un, kā jau iepriekš es atkārtoju, e, koordinātoru sanāksmē, atkārtoju visiem savus vislabākos e, novēlējums šim darba cēlienam. Es ceru, ka augusts, e, augusts bija lielisks atpūtas mēnesis ikvienam, un ka mēs esam vislabākajā formā, lai varētu veikt šos lielos darbus. Uh, ar kuriem mēs nodarbojamies mūsu komitejā periodā, kuru mēs uzsākam šodien. Koordinatoru sanāksmē mēs runājām par ļoti ievērojamo darba apjomu, ar kuru jāsaskaras eh, mūsu komiteja šodien, 2. septembrī, ir vismaz 20 jautājumi, kas vēl aizvien ir eh, jārisina kopš jaunā parlamenta ievēlēšanas, un mums ir jānosaka šie jautājumi darbā ar koordinatoriem. Tāpat arī ir sociālistiem jāievēl savs eh, koordinators, un tādā veidā galīgais sadalījums tiks sadal eh, paziņots otrdien, ņemot vērā to, ka Komitejas sēde šodien notiek visu dienu, šodien, trešdienā, 2. septembrī un arī rīt. Un arī ko, e, koordinātoru sanāksmē mēs runājām par piešķiršanas kritērijiem šiem 20, 20 e, jautājumiem un punktiem, taču šodien mums ir darba kārtība ļoti piesātināta, ir daudzi punkti, kas ir, ir, ir jāsadala, un daudz no tiem ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs uzklausīsim Zviedrijas prezidentūras ministrus, kas būs šodien kopā ar mums, un e, pirmais no mūsu darba kārtības punktiem ir darba kārtības pieņemšana. Uzskatīsim, ka nav bijis neviens eh, piedāvājums, neviens priekšlikums eh, mainīt, grozīt piedāvāto darba kārtību. Un tādējādi pirmais lēmums tiek pieņemta darba kārtība mūsu šī, šai sanāksmē. Nākamais punkts ir priekšsēdētāji paziņojumi. E, nav no manas puses īpašu e, paziņojumu, izņemot to, ka vēlos atgādināt e, to, ka koordinātori ieteikumi par ziņojumu sadalījumu tiks paziņoti rītdienas sēdes sākumā. Nākamais punkts mūsu darba kārtībā. attiecas uz darba programmu, kas ir darba programma neatliekam jautājumu Lībe komitejai eh, parlamenta pilnvaru jaunā termiņa sākumā. Un šajā sakarā ir eh, jāņem vērā tas, ka visas saraksts ar visiem nepabeigtajiem likumdošanas jautājumiem ir izplatīts visiem. Tas ir e, pieejams ikvienam šeit klātesošam komitejas deputātam. Un arī Eh, saraksts ar tiem, ko komiteja grib iesniegt līdz gada beigām. Līdz nākamai eh, Libe sanāksmai referenti un koordinatori no politiskajām grupām piedāvās jautājumus, kuri ir jāapspriež prioritārā kārtībā. Un atsevišķām likumdošanas procedūrām juridiskā bāze var mainī, mainīsies. ja Līdzsabonas līgums stājas spēkā pirms eh, tie tiek publicēti oficiālajā vēstnesī, tas varētu būt, eh, tas būs eh, ar priekšlikumu pār tā saucamo šobrīd trešo pīlāru, kas attiecas uz juridisko tiesisko sadarbību, sadarbību kriminālajā jomā formāli. Juridiskai sadarbībai tad būtu jātiek uzsākai uzsāktai. Un es aicinu referents paturāt, paturēt šo perspektīvu prātā, kā arī, arī to pašu darīt citās institūcijās, kuras strādās tādā pašā gārā konkrēti. Jaunais līgums mainīs atsevišķu sadaļu esošajā juridiskajā bāzē, paplašinās to ietekmi vai pat uh, vai pat atsevišķos gadījumos pāries no vien, vienbalsības uz kvalificētu vairākumu vai uz koplēmumu, tas attieksies uz, uz migrācijas un, un vīzu politikas jautājumiem, kas ir Zviedrijas prezidentūras e, prioritātes. Visos šajos gadījumos iepriekš paveiktais darbs būs kā uh, būs ļoti noderīgs jaunajās likumdošanas procedūrās un būs kā atbalsts, un mums ir jānodrošina tas, ka referenti sazinās ar citām institūcijām apzinoties šādu evolūciju. Un visbeidzot, jaunais līgums stiprinās parlamentu lomu starptautiskajās sarunās nolīgumos, kuri attiecas uz policiju un eh, sadarbību kriminālajā jomā. Šobrīd īrijas referendums eh, ietekmēs šo perspektīvu. Un viss kļūst skaidrs aptuveni pēc kāda mēneša. Un tad mēs šajā komitejā izmē, izvērtēsim savu darbu plānu atsevišķi, attiecīgi, taču šobrīd esmu lūdzis Eiropas parlamentu juridisko dienestu būt gatavam reaģēt uz jūsu jautājumiem šajā sakarā. Un ar vislielāko prieku informēšu komiteju par to, kā parlamenta juridiskie dienesti atbalsta mūsu likumdošanas darbu. Kā Jolas kungs vēlas izteikties no juridiskā dienestā? Paldies, priekšsēdētājs. Protams, juridiskais dienests ir šeit, lai sniegtu jums visu nepieciešamo un jūs prasīto juridisko palīdzību jūsu darba laikā. Un kā jūs zināt, juridiskais dienests, tā mērķis ir palīdzēt parlamentārajām komitejām likumdošanas darbā, tātad likumdošanas procedūru gaitā un runājot par visiem jautājumiem, kuri attiecas uz dažādiem juridiskiem aspektiem, kas varētu rasties e, citu parlamenta dienestu un organismu darbību laikā. Tāpat arī juridiskā dienesta uzdevums ir aizstāvēt mūsu institūciju Eiropas un Nacionāla jurisdikcija priekšā konkrēti. Juridiskais dienests ir šeit, lai pārstāvētu uh, kopienas strīdu gaitā Eiropas parlamentu. Un kā jūs jau to pasvītrojāt? Ir eh, iespējams, ka Lisabonas līgums varētu stāties spēkā drīz, un šajā gadījumā, ja šis līgums stājas spēkā, būs ievērojami grozījumi attiecībā uz tām jomām, kas ietilpst mūsu eh, sanāksmju, mūsu eh, komitejas eh, kompetencē. Visi jautājumi, kas attiec uz policijas sadarbību, uz krimināla, kri, krimināla tiesību jomu, tiks pakļauti, pakļauti ierastajām procedūrām un arī jāatzīmē ievērojama parlamentu pilnvaru, eh, ievērojams izaugum, eh, pieaugums runājot par dažādiem starptautiskās sadarbības jautājumiem. Un šo mēs esam gatavi sniegt atbildes uz jūsu jautājumu un arī, ja tā, ja tā nepieciešamība rodas eh, turpmākajā darbā, runājot par visu jums nepieciešamo juridisko palīdzību. Paldies, priekšsēdētāji! Nous vous remercions. Paldies, Kājols kungs. Un vai kāds gribētu par šo jautājumu izteikties attiecībā ar nepabeigtajiem jautājumiem šobrīd? Vai būtu kāds jautājums attiecībā par Lisabonas līgumu stāšanos spēkā pār tiem jautājumiem, kas ir jāskat šajā komitejā. Ja, ja nav, nē, jūs gribētu izteikties? Nē. Šajā gadījumā, šajā gadījumā, kā jau es to arī komentēju iepriekš koordinatoru sanāksmē, mēs spriedām par iespējamo Lisabonas līguma ietekmi uz tiem jautājumiem, kas vēl aizvien ir jārisina mūsu komitejā. Un mēs esam nonākuši pie metoloģijas, lai pārdalītu starp politiskajām grupām Eiropas parlamentā Tas bija priekšlikums, kas nāca no Tautas partijas eh, grupas koordinatora Saimona eh, Busutila, kas saskaņā ar šo metodoloģiju, kura eh, sādāla dažādās, dažādās jautājumu grupas, politisko grupu priekšpreferenču kārtībā, un tie tiks sadalīti, un kā tas notiks, stājoties spēkā Lisabonas līgumam un arī, kā to pasvītroja Kajols kungs no juridiskā dienesta, kurš ir gatavs sniegt mums visu juridisko palīdzību. Mūsu rīzībā būs nepieciešami instrumenti, lai mēs varētu pietiekami labi pārvaldīt visu šos jautājumus. Taču, ja nav nekāds punkts, nekāds cits jautājums, tādā gadījumā mēs varētu atļauties nelielu pārtraukumu tāpēc, ka tikšanās ar Zviedrijas e, justīcijas un iekšlietu ministri ir noteikta uz pulksten 11. E, tādajādi, e, tādajādi mums ir vēl līdz 11. Mums ir pietiekam daudz laika, lai es padzertu kafiju, līdz ar to pārtraukums līdz bez 5.11.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 So, dear colleagues, cienījamie kolēģi, Dear colleagues, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. šķiet ir uh, atkal laiks atsākt mūsu sēdi pēc šī īsā pārtraukuma. Mēs uh, sirsnīgi pateicamies Zviedrijas tieslietu ministrei, tieslietu un iekšlietu ministrei, Beatrisai Oskas kundzei. Mums ir liels prieks un gods, ka viņa šobrīd ir mūsu vidū. Viņa pārstāv Zviedrijas prezidentūru, tieslietu un iekšlietu jautājumos, izņemot migrācijas un patvērumu meklēšanas jomu, jo par šo jomu atbilst ministrs Tobijas Bilstroms. Un viņš šo pēcpusdienu būs mūsu sēdē. Uh, ministre Beatrice Āska ir uh, atbildīga arī par institūciju caurskatāmības aspektu. Un šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs tieši šim parlamentam un mūsu komitejai. Kopā ar ministru Tobijas Bilstromu ministrs kundze ir atbildīga arī par tā sauktās Stokholmas programmas izstrādāšanu, kura tālāk veidos Eiropas uh, brīvības, drošības un tiesiskuma telpu tuvāko piecu gadu laikā. Protams, arī šim parlamentam tā ir ļoti svarīga prioritāte. Stokholmas programma būs ārkārtīgi svarīga. Mēs visi ceram, ka šī programma definēs un arī tālāk īstenos juridisko ietvaru Lisabonas līgumam. Ar šādu skatījumu, un uh, pirms es dodu vārdu Zviedrijas ministrei, es domāju, ka mēs paudīsim visas mūsu komitejas uh, garu un viedokli, ja mēs lūksim Zviedrijas ministrei turpināt šo ārkārtīgi ambiciozo uh, darbu un projektus, kuri ir iekļauts Zviedrijas prezidentūras darba programmā. Otram kārtām es gribētu lūgt iesaistīt arī parlamentu un tīpaši mūsu Lībe komiteju. Brīvības tieslietu politikas ārējos aspektos. Jāsaka, ka Mūsu komiteja noteikti vēlētos būt uzaicināta piedalīties nākošajā Eiropas Savienības un ASV ministru līmeņa samitā, kas notiks 27. oktobrī Vašingtonā. Šajā pasākumā, šajā samitā tiks noslēgti divi līgumi par izraidīšanu un juridisko palīdzību un šī lielā uzdevuma sasniegšanai arī Eiropas parlamenta palīdzība būs nepieciešama, tāpēc eh, šķīstu tikai loģiski, ka arī šīs komitejas delegācija varētu būt iekļauts šajā kopainā. Man ir gods tagad dot vārdu ministrs kundzei Beatrisei eh, Āskai, un a, eh, pēc tam mēs dosim vārdu izteikties mūsu kolēģiem, vispirms a, grupu koordinatoriem, bet vārds ministrs kundzei. First of all, uh, sure. Paldies! Pavisam īsi teikšu ievad vārdus angliski, pirms es runāšu zviedriski, kā man norādīja, man labāk vajadzētu runāt. Dāmas un kungi, man ir liels prieks būt šodien šeit. Es biju šai pašā telpā pavasarī, ļoti svarīgā seminārā, kur bija runa par caurskatāmību. Tāpēc man šķiet, ka tā ir tāda kā zīme, ka mums atkal ir tikšanās šajā pašā zālē. Es domāju, ka. Jā, ir interesanti tikties tagad, jo jums bija vēlēšanas, pagāja laiks, kamēr jūs, tā teikt, ieņēmāt savas vietas, bet, nu, beidzot tas ir realizējies. Skottet, får jag först gratulera er alla till... Cienījamie deputāti, es gribētu sveikt jūs visus sakarā ar ievēlēšanu vai pārvēlēšanu atkārtot Eiropas parlamentā. Tāpat es gribētu izteikt eh, īpašs eh, apsveikumus eh, Lopes Agilāra kungam, jo viņš ir ievēlēts par Lība komitejas priekšsēdētāju. Es un Zviedrijas prezidentūra ceru, ka mums būs ļoti laba sadarbība. Un šodien es pastāstīšu par Zviedrijas prezidentūras prioritātēm Uh, pilsoņu brīvību tieslietu un iekšlietu jomā. Jāsaka, šī joma ir ļoti liela un sarežģīta, bet es ceru, ka es uh, spēšu pieskarties visām galvenajām, svarīgākajām jomām un esmu pilnīgi droša, ka uh, deputāti uzdos jautājumus, ja viņi domās, ka es kaut ko nebūšu pateikusi. Šo pēcpusdienu mans kolēģis Bilstrānkungs būs jūsu vidū. Viņš ir atbildīgais par migrāciju un patvēru meklēšanu, un viņš pastāstīs par prioritātēm šai jomā. Runājot par cīņu pret uh, pārobežu noziedzību, mums ir daudz dažādi uzdevumi. Uh, narkotiku tirgošana, cilvēku tirzniecība, terorisms, tās visas ir mūsu dzīves realitātes. Un tāpat laikā parādās arī jaunas noziedzības formas, piemēram, uh, moderno tehnoloģiju, internetu izmantošanu noziedzībā. Pārobežu sadarbība cīņā pret šādām parādībām ir stiprinājusies, bet tomēr vēl ir ļoti daudz darāmā, lai mēs varētu panākt patiesu, reālu tiesisko sadarbību policijas spēku vidū un tiesu institūciju starpā. Mums ir nepieciešama kopīga risinājuma kopīgām problēmām. Organizētā noziedzība Eiropā un ārpus Eiropas, protams, nerespektē nekādas valstu robežas, un tieši tāpēc mēs nevaram uh, Uh, pieļaut to, ka kādas valsts robežas vai administratīvās robežas neļauj mūsu varas iestātēm cīnīties pret noziedzību. Raugoties no pilsoņu viedokļa, cīņa pret noziedzību ir ārkārtīgi būtiska. Cilvēki sagaida no Eiropas Savienības, lai tā stiprinātu pasākums cīņai pret starptautisko noziedzību. Pilsoņi tāpat arī Eh, sagaida, lai tiktu nodrošināts viņu brīvības un eh, tiesiskums, un tieši tāpēc mums ir jādara viss iespējamais, lai panāktu drošību. Un eh, tāpat laikā mēs to nevaram darīt, apdraudot cilvēku privātās tiesības un brīvības. Tātad šeit ir jārod atbilstošs līdzsvars, un mums tas ir mūsu pienākums. Pilsoņu skatījums vienmēr ir pamats mūsu darbam. Eiropas Savienība šobrīd ir ārkārtīgi svarīgā posmā, konstitucionālā ziņā. Es ceru, eh, ka eh, Lisabonas līgums pavisam tuvā nākotnē stāsies spēkā. Lisabonas eh, līgums pārēdz vairākas ļoti būtiskas izmaiņas tieslietu un iekšlietu jomās. Tāpat arī stiprina Eiropas parlamenta lomu Un, protams, ka es eh, ceru, ka mums būs cieša un ļoti veiksmīga sadarbība ar uh, Eiropas parlamentu un ar Lība komiteju. Uh, Stokholmas programmas pieņemšana, un tā ir, kā jūs zinat, jauna piecu gadu programma, kura uh, aizstās pašreizējo Hāgas programmu, kad tā beigsies. Tā tad tā ietver svarīgākos uzdevumus, kas Zviedrijas prezidentūrē ir veicami. Zviedrijas prezidentūras mērķis ir uh, īstenot eh, tādu ļoti visaptvarošu un ambiciozu Stokholmas programmu. Ambiciozu tādā ziņā, eh, lai tiktu tiešām likts uzsvars uz Eiropas Savienības eh, sadarbību tieslietās un iekšlietās, un ambiciozi arī tādā ziņā, ka ir nepieciešams nospraust skaidrus politiskus mērķus tam, ko mēs gribam sasniegt ilgtermiņa sadarbība būs. Es ceru tāpēc, ka mēs uh, cenšamies noteikt eh, mērķus, lai turpinātu efektīvu un stiprinātu sadarbību ilgāk kā piecus gadus nekā paredz eh, šī sākotnējā programma. Un eh, līdzsvarota darbība nepieciešama tieši tāpēc, ka šī programma centīsies līdzsvarot tādus diezgan represīvus pasākumus, tāpat laikā ņemot vērā nepieciešam nodrošināt katras personas uh, integritāti un pamata brīvības. Stokholmas programmas pamats. Pam, uh, Stokholmas programma ir ārkārtīgi svarīgs sākums solis, un mums ir nepieciešams, kā es teicu, nodrošināt līdzsvaru starp šiem diviem aspektiem, kurus es nu pat minēju. Tas ir jauns elements šajā programmā. Uh, Izstrādājot Stokholmas programmu, sākuma punkts ir komisijas paziņojums, eh, kas tika laists klājā jūnijā. Sākotnējās diskusijas notika starp ministriem un tāpat arī neformālā ministra nāksmē jūlijā, un eh, jūs priekšsēdis Lopes eh, Agilar kungs bija klāt, un mēs viņu klātbūtni ļoti augstu novērtējām jo, jo mēs zinām, ka mēs informējām viņu tikai pavisam īsu brīdi pirms šīs sanāksmes, un uh, Viņam nācās traukties uz Stokholmu, tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi, ka viņš izmantoja šo iespēju un bija klāt mūsu sanāksmē. Iespējas eh, šajās diskusijās Stokholmā bija tāds, ka ir diezgan liela vienprātība par to, eh, kā tika izprast šis komisijas eh, paziņojums. Daudzi no maniem kolēģiem valstu ministrijās uzsvēra, cik svarīgi ir ņemt vērā šo pilsoņu skatījumu un vēlmes. Sadarbība nākotnē ir jābalst uz pasākumiem, kuri dos patiesu pievienoto vērtību Eiropas a, Savienības pilsoņiem. Vēl viena joma, kurā bija diezgan liela vienprātība, ir sekojoša. Ir nepieciešams labāk izanalizēt likumdošanas aktus Eiropas Savienības līmenī, un tāpat ir nepieciešams izvērtēt to, tos tiesību aktus, kas jau ir spēkā. Tātad ir nepieciešams uzlabot šo tiesības aktu kvalitāti, un jānodrošina sabiedrībai un tāpat arī profesionāliem eh, strādājošiem piekļuvušiem tiesību aktiem. Tāpat ir jāstrādā pie tiesību aktu ieviešanas, realizēšanas dzīvē. Tātad šos aspektus es labprāt gribētu redzēt atspogļot Stokholmas programmā. Eh, daudzi uzsvēra problēmas, kas saistītas ar savstarpējo respektu dažādu juridisko un administrīvo sistēmu starpā. Man šķiet, ka mēs bijām viensprāts, ka sadarbības pamatā ir jābūt uzticībai. Mums ir nepieciešami pasākumi, kas uh, veido stiprinās šo uzticību. Tā, piemēram, ir uh, jāpastiprina apmaiņas programmas, tāpat arī apmācība un tā tālāk. Un uh, uz to jau ir norādījusi arī komisija. Tātad jāveido šī kopējā uzticība un sapratne. Tika pieminēta arī Erasmus programma. Eh, kas tiek izvērsta arī policijas darbiniekiem, eh, eh, prokuroriem, tiesnešiem. Šajā jomā jāatzīmē izpratne par citu valstu juridiskajām sistēmām ir diezgan ierobežota, un ja kāds darbinieks, piemēram, tiesnesis nesaprot citas valsts juridisko sistēmu, tad uh, var tikt apšaubīt viņa uzticība, un tieši tāpēc, kā es teicu, nepieciešams veidot un stiprināt šo uzticību. Vēl viens pasākums šai jomā ir tāds, ka mums nepieciešams vienoties uh, par minimāliem standartiem aizstāvībai krimināla lietās. Es ceru, ka mūsu prezidentūrai izdosies sasniegt uh, dažus uh, mērķus šai jomā. Bet raugoties arī tālākā ilgtermiņa nākotnē, mums nepieciešams iestrādāt zināmas saistības Stokholmas programmā. Ja mēs gribam uzlabot pilsoņu drošību un to, kā viņi pieņem šo drošības nodrošināšanu, tāpat laikā jānodrošina arī pilsoņu individuālo tiesību ievērošana. Esmu droši, ka jūs esat dzirdējuši par, cilv dzirdējuši par cilvēkiem, kuri Eiropā daudz uh, ceļo un kaut kāda iemesla pēc viņiem ir uh, bijusi saskara ar kādiem tiesiskiem mehānismiem, un cilvēki bieži vien ir pilnīgi apjukuši, viņi neizprot šos mehānismus. Un tieši sadarbības ceļā mēs varētu uh, dot šeit lielu ieguldījumu. Tālāk runājot par operatīvo darbu. Uh, Stokholmas sanāksmē bija vairākas delegācijas, kuras pauda atbalstu uh, eh, spēcinātam Eir Eiropolam. Eiropols tik tiešām varētu būt tāds kā centrs, kā pamata centrs eh, starptautiskai sadarbībai policijas eh, spēkiem Eiropā. Tālāk runājot par eh, cīņu pret organizēto noziedzību, komisija savā paziņojumā minējusi vairākus noziedzības veidus, tādus kā izmēģinājumu jomas, kuras varētu tikt izvirzītas par prioritātēm, kuras varētu tikt būt izmantotas kā tāda izmēģinājuma lauciņa dažādu metodēm. Un te būtu jāmin, piemēram, narkotika tirzniecība, bērnu seksuāla izmantošana, cilvēku tirzniecība, korupcija un uh, vēl daudz citi. Tātad tās ir dažādas uh, noziedzības formas, kurā, kuru apkarošanai nepieciešama sadarbība Eiropas Savienības līmenī. Un, manuprāt, ir uh, būtiski tas, ka valda diezgan liela vienprātība valstu vidū par šīm prioritātēm. Eh, diskusiju laikā šajā neformālajā ministru sanāksmē daudzi kolēģi minēja, cik svarīgs ir arī ārējās attiecības. Kā jau es teicu, kriminalitāte noziedznieki neievēro nekādas robežas, tās viņas neattur, un tāpēc eh, tieši šim aspektam mums nāks pievērst daudz lielāku uzmanību nekā agrāk. Kopsvilkumā varētu teikt, ka šīs neformālās ministru diskusijas ir novadušas pie tādas vienotas izpratnes par nepieciešamo turpmāko rīcību, un tagad tas ir prezidentūras uzdevums nodrošināt, lai šie paustie viedokļi uh, tiktu uh, iestrādāti programmas projektā, par uh, kuru mēs arī turpināsim sarunas rudenī. Es ceru, ka arī ar Eiropas parlamentu mēs cieši sadarbosimies šajā jomā, un es uh, uh labprāt saņemtu arī Eiropas parlamenta rezolūciju, kura, kā es saprotu, tiks pieņemt vēlāk rudenī. Mans valsts sekretārs Magnus Grāners kopā ar valsts sekretāru patvēru meklēšanas un migrācijas jautājumos, viņam ir īpašs pienākums vest sarunas pār Stokholmas programmas izstrādāšanu. Un jau šobrīd ir plāni tukti, tikties šomēnes eh, vēlāk ar eh, Lībe un Juri komitejām šeit parlamentā, un arī migrācijas un patvērumu meklēšanas ministrs Tobies Balst, eh, Bilstroms tiksies ar parlamentu un sadarbosies, lai diskutētu šo programmu. Un mums ir paredzēta tikšanās arī novembra sesijā Briselē. Cienījamie deputāti, atklātība Eiropas Savienībā ir ārkārtīgi svarīgs uh, aspekts, lai pilsoņi varētu uzticēties mūsu darbam un saprast to. Un lai mēs arī varētu mazināt uh, dažādas vadības trūkums, kāda pastāv uh, valstu pārvaldē. Mēs eh, zinām, ka arī Eiropas parlamentam šīs vērtības ir ārkārtīgi svarīgas. Pašreizējā regula par piekļuvu Eiropas Savienības dokumentiem tika pieņemta iepriekšējās Zviedrijas prezidentūras laikā 2001. gadā. Daži no jums aktīvi uh, bijāt iesaistīti šai darbā, citi tagad piedalās šīs regulas pārskatīšanā. Es domāju, ka pašreizējā regula visā visumā darbojas tīri labi. Tur ir vairāk tādi labi pārdomāti, eh, racionāli eh, risinājumi, lai nodrošinātu no vienas puses sabiedrības intereses un atklātību, un otras puses, lai aizsargātu konfidenciālu informāciju. Tāpat laikā ir nepieciešams tomēr paskaidrot sīkāk, padarīt skaidrāku šo tiesību aktu, ņemot vērā to pieredzi, kāda mums ir bijusi šajā laika periodā. Zviedrijas prezidentūra ir gatava eh, šo uzdevumu risināt. Uh, un cerams, ka mēs radīsim arī kādu konkrētu risinājumu rudenī. Bet katrā ziņā ir nepieciešama vēlme un konstruktīvs darbs, lai to panāktu. Padome pavisam nesen ir pabeigusi otro tehnisko šīs regulas pārskatu, vēl ir vairāk neatrisināti punkti, bet es domāju, ka mums veidojas tāda laba kopaina par to, kāda ir, kādas ir pozīcijas padomē. Padome šobrīd ar lielu nepacietību gaida, kas Eiropas parlamentam būs sakāms šai sakarībā. Zviedrijas prezidentūra cer, ka kopā mēs varēsim tikpat apņēmīgi un labi darboties, kā tas bija jau mūsu iepriekšējā prezidentūrā 2001. gadā, un ka mēs radīsim risinājumus un nodrošināsim efektīvāku regulējošo ietvaru un caurskatāmību Eiropas Savienībā. Kā jau es teicu sākumā, kopīgi risinājumi ir nepieciešami, lai mēs varētu risināt kopīgas problēmas. Eiropā tagad nav robežu, un organizētā noziedzība to uh, izmanto savos nolūkos. Un tieši tāpēc mēs nevaram pieļaut, ka iekšējas robežas Eiropā uh, ierobežo cīņu pret organizēto noziedzību. Policijas sadarbībai ir jābūt ļoti labai starp dažādām valstīm, ir nepieciešama efektīva informācijas apmaiņas sistēma un prakses apmaiņas sistēma. Tas, protams, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs varētu kaut kādā veidā cīnīties pret šīm parādībām. Zviedrijas prezidentūra uzskata Eiropolu par ļoti svarīgu instrumentu, lai varētu veicināt policijas sadarbību Eiropas Savienībā. Eiropols uh, šogad svin, svin savu desmito pastāvēšanas gadu dienu, un jāsaka, ka laikam ejot šīs uh, struktūras loma ir stiprinājusies cīņā pret uh, organizēto noziedzību. Šī gada 1. oktobrī prezidentūra kopā ar Eiropolu um, noturēs īpašu ministru līmeņa tikšanos Hāgā, lai pārnātu Eiropolu loma nākotnē un potenciālu. Protams, arī Lība komitejas uh, priekšsēdis ir uh, laipni gaidīts piedalīties šajā sanāksmē. Tātad šajā sanāksmē, kā es teicu, mēs runāsim par Eiropalu lomu uh, pārobežu sadarbībā. Viens ļoti svarīgs elements pārobežu sadarbībā ir nodrošināt to, lai informācijas apmaiņa būtu efektīvāk, mērķtiecīgāk. Valstu policijas organizācijām noteikti ir informācija, kura būtu nododama citu valstu policijas spēkiem, un tam vajadzētu notikt uh, parastas uh, sadarbības ietvaros. Bet eh, ko mēs varētu darīt Eiropas Savienības līmenī? Mēs varētu labāk standartizēt, mērķiecīgāk izstrādāt šīs vajadzības, lai informācijas apmaiņa būtu efektīvāka. Tāpat nepieciešams nodrošināt, lai tiktu ievēroti pamatstandarti uh, attiecībā uz informācijas privātumu un uh, personu integritāti. Tāpat varbūt mēs varētu vienoties par minimāliem informācijas uh, daudzumiem, līmeņiem, kādu informāciju katras valsts policijas spēkiem vajadzētu vākt, apkopot un uzglabāt. Un tāpat jānodrošina, lai arī zināma informācija netiktu uzglabāta ilgāk, kā tas ir paredzēts. Zviedrijas prezidentūras laikā mēs gribētu izstrādāt stratēģiju, konkrētāku stratēģiju turpmākai informācijas apmaiņai un kā, dažā, kā būtu jāpiec dažādiem informācijas veidiem. Mēs gribam pielikt punktu organizētajai noziedzībai. Nav nepieciešamība ievākt kādu informāciju par personu privāto dzīvi vai reliģiskajām darbībām, bet mēs gribam nodrošināt patiešām uh, drošu Eiropu, kurā mēs efektīvi varam cīnīties pret organizēto noziedzību, lai tiktu nodrošināt citu pilsoņu mierīgu dzīvi. Zviedrijas <clears throat> prez, prezidentūra ir arī izvēlējusies vairākus citus jautājumus, kuri ir jāatrisina, lai varētu savstarpējo uzticību veicināt un lai šīs sadarbības <clears throat> parametri būtu ar labu kvalitāti un draudzīgi pēc principiem. Tiesību zinātnes ir ļoti būtiska lieta. Tiesa ekspertīze var būt ārkārtīgi svarīgs jautājums, kad ir jāizvērtē pierādījumi, bet arī tas var būt ļoti uh, svarīgi, lai uh, netikt apvainoti tie, kur ir turēti aizdomās nepamatoti. Zviedrijas prezidentūra kopā ar nākošo Spānijas prezidentūru ir arī iesniegusi dažādas iniciatīvas, lai varētu akreditēt šīs tiesu ekspertīzes laboratorijas, un ir jābūt kopīgiem standartiem, lai informācija būtu uh, ticama un labas kvalitāte. Kvalitātes. Tas nozīmē, ka informācija, kuru saņemam no laboratorijām, ir eh, jā, jābūt izmantojamai visā Eiropas Savienībā. Un mēs arī labprāt uzklausītu šajā sakarā Eiropas parlamenta atzinumus, lai varētu izmantot tos sarunvešanā. Uh, Ir cilvēki, kur uzskata, ka tiesa ekspertīzes in informācija ir ārkārtīgi tehniski pēc savas dabas. Mana pieredze rāda, ka runājot ar iedzīvotājiem, mēs varam ļoti vienkārši šīs lietas paskaidrot, jo cilvēki labi saprot, ka ir e, nepieciešams izmantot vienādas dzelzceļa platums lietas un e, līdzīgi sadarboties, un tieši tāpat arī sadarbojoties tiesa ekspertīžu sakrā mums arī ir ir svarīgi zināt, lai būtu vienādi izpēta principi par DN DNS, piemēram. Ir arī cilvēki, kuri uzskata, ka šāda veida informācija ir ļoti interesanta un lasa detektīvu stāstus, seko šādiem, šādai informācijai televīzijām. Nu, varbūt tas tikai tāds neliels akcents, kas varētu arī palīdzēt saprast šī sadarbības uh, svarīgumu, kā to var paskaidrot. Savstarpējā cieņa eh, ne tikai starp eh, dažādām institūcijām vienā valstī, bet arī savstarpējā eh, cieņa, kuru izjūt dažādu valstu iedzīvotāji, ir svarīga arī, lai šādu sadarbību visaptveroši nodrošinātu. Iespējams, ka vissvarīgākais pasākums, lai varētu paaugstināt šo uzticamību, ir augstie tieslietu sistēmas standarti, it īpaši, kad kāds konkrēts individs saskars ar šo sistēmu, un katram individam jānodrošina minimālās tiesības kas dažreiz varētu būt e, sarežģīti, ja jāskarās ar kādu citu zemi. Un jānodrošina, ka tad, kad e, cilvēks tiek apvainots kā nodarījumā, lai šim cilvēkam būtu skaidrs arī kāda varētu būt viņu eh, tiesību pielietošana. Un tieši tāpēc arī eh, Zviedrijas prezidentūra ir izvēlējusies uzsākt sarunas par procedurālajām tiesībām. Diemžēl mums pēdē, iepriekšējā reizē, kad tas bija dienas kārtībā, neizdevās vienoties par šo ietvaru. E, lēmumu, un tas daudzos izraisīja neapmierinātību, bet e, vedot sarunas ar visdažādākajām institūcijām šai sakarā, ir skaidrs, ka, ja mēs sāksim atkal šīs sarunas e, un veiksmīgi sāksim, tad tas nodīs pie veiksmīgi iznākumu. Sadarbībai jābūt tādai, kas tiešām nodrošina tiesību reālu piemērošanu un lai cilvēki arī eh, varētu ar ticību raudzīties uz šāda veida projektu. Mēs varam izmantot arī savu veidu ceļkārti, lai šos procesus pakāpeniski un konsekventi ieviestu, un mums ir nepieciešams palīdzēt uh, ikvienam cilvēkam, es tiekāšam cilvēkam uz uh, ielas, lai arī šie cilvēki saprastu šādā procesa nozīmi un varētu interpretēt šos jautājumus. Vienlaicīgi mums ir jāgarantē arī pamatiesības tiem, kuri Eiropas Sanībā tiek apsūdzēti kādos pārkāpumos. Un arī jānodrošina tiesības tiem, kur ir cietuši no nodarījumiem, jo šie te pārkāpumi var būt ļoti traumatizējuši un varbūt visu dzīvi iespaidos attiecīgo cilvēku. Un, ja tas noticis kādā zemē, kurā cilvēks nu nedzīvo, tad ir vēl sliktāk, jo gan ir varbūt valodas barjeras, gan nav skaidrības par juridisko sistēmu, un tālu prom no mājām cilvēks ir justies ļoti pakļauts dažādiem apstākļiem. Un tā, strādājot ar šiem jautājumiem, kas ir saistīti ar cietušo aizsardzību, mums visi šie aspekti jāņem vērā. Arvien vairāk pieaug mobilitāte un tāpēc cilvēki ir pakļauti noziedzīgiem nodarījumiem dažādās eh, zemēs. Un ir svarīgi, lai pilsoņi var saņemt tiesisko aizsardzību. Izmantojot tādu stratēģiju, eh, kas eh, nodrošina cietušo precīzi formulētu statusu cietušo tiesības un apsūdzēto tiesības. Eh, tām jābūt precīzi formulētām, ka cilvēki nonāk saskarā ar tiesiskajiem procesiem un nedrīkst būt nekāda diskriminējoša dalījuma vai no attiecībā pēc uh, dzimuma vai rases vai kāda cita dalījuma. Es zinu, ka šis ir jautājums, par ko Eiropas parlaments ir agrāk runājis, un es tiešām ceru, ka varēšu sagaidīt no jums gan atbalstu, gan uh, konstruktīvu devumu pārunājošos jautājumus, kas saistīti ar uh, cietušo aizsardzību. Uh, nozieguma, eh, no, noziedzīgā nodarījuma aspektus var ļoti precīzi pārunāt, mierīgi strādājot pie šiem jautājumiem. Ir vairākas jomas, kurās mums ir nepieciešama laba sadarbība dalību valstu e, sakarā, tātad, lai veikt cīņu ar organizēto noziedzību. Tas ir kaut kas tāds, kas man vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, jo tā mēs varam novērst e, tirzniecību ar cilvēkiem, bet mums šajā ziņā vēl ir vairāk jāstrādā. Tāpat arī jādomā, kā vairāk aizsargāt bērnus no bērnu uh, pornogrāfijas uzbrukumiem. Un lasot laikrakstus, mēs arvien redzam, ka tā ir problēma. Cīņa ar uh, cilvēku tirsniecību ir viena no prioritātēm Zviedrijas prezidentūras laikā, jo tie ir cilvēki, uh, Eh, tādi, kurus vairāk pakļaut šiem apdraudējumiem, sievietes un bērni, un tas ir neapšaubāmi izteikts noziegums, un mums ir nepieciešama starptautiska sadarbība. Padomē, eh, rudenī eh, tiks strādāts pie ietver direktīvas, un to vajadzētu pabeigt līdz gada beigām. Tas ir svarīgs darbs, bet nav pietiekoši, ka norit sadarbība tikai ar Eiropas Savienības valstīm, jāiesaist arī trešās valsts, lai būtu labi rezultāti. Zviedrijas prezidentūra ir nolēmusi tam pievērst ļoti lielu uzmanību savu uzdevumu sarakstā. Mēs šeit eh, Briselē oktobrī organizēsim lielu starpministriju un resoru sanāksmi. Uh, lai varētu dalīties savā pieredzē un pārņemt labo praksi un arī sagatavot dokumentu par cilvēku tirzniecību. Mēs arī ceram precizēt divpusējās sadarbības iniciatīvas, lai varētu labāk apkarot šo noziegumu veidu. Un, protams, arī Eiropas parlamenta deputāti ir aicināti piedalīties šajā sanāksmē oktobrī Briselē. Mums arī ir jānodrošina drošība bērniem, jo apdraudējumi ir lieli. Internets nepazīst nacionālās uh, robežas, un tāpēc arī uh, starptautiskā līmenī bērnu seksuālā izmantošana ir mainījusi savu raksturu. Komisija ir iesniegusi priekšlikumus ietvaru lēmumam uh, cīņā ar bērnu seksuālās izmantošanas apkarošanu. Un tas ir saistīts arī ar to, ka daudz pieauguši izmanto internetu tieši lai izmantot šajā vidē bērnus. Mēs esam brīdinājuši uh, uh, sabiedrība arī par to, kā var atpazīt aizdomīgus tipāžus, teiksim, uz ielām vai internetā. Mēs arī zinām, kad ir jādomā par tādām konkrētām lietām, kā to, kā bērni caur internetu tiek ievilināti guļamistabās Tātad ir daudz un dažādi sadarbības formas, lai apkarotu bērnu seksuālu izmantošanu, bet ļoti svarīgi ir veicināt un atbalstīt brīvprātīgās Eiropas finansu savienības, kas būtu vērstas uz to, lai apkarotu bērnu seksuālu izmantošanu. Tur var izmantot banku sektoru dažādas metodas, strādājot ar kredītkartēm. Un arī šī sadarbības starp tiesiskajām institūcijām rāda, ka mēs varam ķerties savā prezentūrā pie vairākām iniciatīvām. Es tikai dažus varbūt gribētu pieminēt kopā ar 15 dažādiem citiem priekšlikumu iesniedzējiem. Mēs esam strādājuši pie jautājumu, kā starp dalībvalstīm var veikt eh, pārskaitījums un kā veidot tiesisko struktūru Kas ir pamatā šai iniciatīvai? Pamatā ir tas, eh, lai eh, šie finansu pārskaitījumi, eh, ja tie ir saistīti ar tiesis, tiesvedību, varētu tikt menedžētas labākajā veidā. Tad mums, protams, ir šie brīvības jautājumi un tieslietu jautājumi kas saistīti ar iepriekš minētiem pārskaitījumiem, bet pieaug arī pārobežu noziedzīgie nodarījumi. Un tā tad pārklājas arī tiesiskās sistēmas, un tāpēc mums ir nepieciešama pareizi kritērija, lai vislabākajā veidā organizētu tiesvedību. Šī plašā sadarbība par uh, uh, naudas pārskaitījumiem var būt saistīta arī represīviem paskā, pasākumiem, kā Eiropas uh, uh, aresta orderis. Bet tad, ja ir runa par kādu plānotu naudas pārskaitījumu, ir jāizvērtē arī visi blakus aspekti. Institucionālā sadarbība šajā sakarā, ja tāda būtu, būtu ļoti labi, jo turētu labāk paredzēt, novērst nejaušības šāda sadarbība. Uh, Eh, un arī tā palīdzētu apkarot eh, tirzniecību ar cilvēkiem. Tad, kad vainīgie stājas tiesas priekšā, tad varēs šo instrumentu izmantot veiksmīgāk nekā, ja šāds instruments nav. Un cerams, ka šīs normas tiks pieņemts līdz gada beigam. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Un tā tad es pieskāros tikai dažiem, tikai dažiem no ļoti, ļoti svarīgiem jautājumiem, kas mums jāatrisina un jārisina Zviedrijas prezidentūras laikā, un es esmu pārliecināta, ka mēs cieši sakrā sadarbosimies tuvākajos mēnešos ar parlamentu un tieši ar Lībe komiteju. Paldies jums par uzmanību, un es eh, domāju, ka būs arī man kādi jautājumi. Paldies! Thank you. Thank you so much. Paldies par šo priekšlasījumu, kurā jūs izklāstījāt detalizēti par Zviedrijas prezidentūras prioritātēm šo jautājumu sakarā. Centīsimies arī uzdot savus jautājumus tā, lai tiktu komitejā pārstāvētas dažādās politiskās grupas. Un tātad pirmkārt eh, vārdu dodu Demīra kungam. Eh, jums, Demīras kungs, izteiksieties eh, tautas, tautis, tautas partijas grupas vārdā un Mēs lūdzam ievērot trīs minūšu laika ierobežojumu katram deputātam un mēs varam dot vārdu vislielākajam deputātu skaitam. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Saimonam par to, ka man ir dot iespēju runāt Tautas partijas grupas vārdā. Paldies, ministras kundze, par eh, ļoti pragmatisku un detalizēto izklāstu. Patiesībā Tautas partijas grupa eh, atbalstā visas Sviedrijas eh, pre prezidentūras prioritātes runājot par iekšlietām un justīciju, vai precīzāk runājot par tieslietām un iekšlietām. Un um, atstāšu um, uz pāris minūtēm imigrācijas jautājumu un arī runāšu par, saistīšu to ar cilvēku tirsniecības jautājumiem. Es gribu sacīt, ka Stokholma, jau pēc Hāgas, mēs redzam jūtas, jūtas kas ir kas ir pilnīgi atbalstāms, runājot par iekšlietām. Un es gribētu tagad eh, uzdot četrus vai piecus konkrētus jautājumus priekšsēdētājas kundze, runājot par Eiropolu. Mēs gribētu dzirdēt jūsu apņēmību, ministrs kundze, ka Eiropols vairs nebūs starpvaldību organizācija, lai varētu pārveid, tikt pārveidot par patiesu Eiropas aģentūru, kurā visi funkcionāri būtu Eiropas funkcionāri, Eiropas ierēģiņi. E, tādā veidā mēs varētu izvairīties no tā trausluma, e, kas piemīta Eiropolam, tā ir uzticības krīze. Un, uh, vai tā būtu Zviedrijas apņēmība. Otrais jautājums. Ļoti svarīgi, ministrs Kunz, un arī jūs eh, virspusēji pieskārāties šiem jautājumiem. Mums ir ļoti svarīgi tas, ka Zviedrijas prezidentūra apņemas. Uh, ap, apņems veidot reģistru uh, Eh, sodu reģistru, Eiropas sodu reģistru, tas ir ārkārtīgi eh, nozīmīgi šajā jomā. Trešais jautājums, treškārt, priekšsēdētais kundze, mēs gribētu Zviedrijas prezidentūras eh, apņemšanos attiecībā uz labāko sada, koordināciju cīņā pret terorismu konkrēti. Mums ir situācija centrs šobrīd, mums ir Eiropols, mums ir. Uh, Eh, koordinators cīņai pret terorismu, eh, kuru mēs uzņemsim, eh, uzklausīsim drīz, un mums ir arī specializētie dienas dalībvalstī. Mēs gribētu Zviedrijas apņemšanos, lai varētu panākt labāku koordināšanu. Un koordinācija izriet no specializācijas netiek, mēs neapmaināmies ar informāciju ar tiem, kurus mēs nezinām un kurus nezinām, ko mēs vēlamies. Mēs gribētu dzirdēt šādu apņemšī, apņēmību no Zviedrijas prezidentūras puses. Mēs gribētu stiprināt Eirojust. Mēs e, gri, gribam cīn, cīnīties pret eiro valūtas viltotājiem, nepārtrauktu cīņu lai varētu uzlabot mūsu kopīgās valūtas aizsardzību. Un es nobeigumā priekšsēdāt, eh, eh, ministrs kundze gribētu Eh, pasvītrot eh, to, ko jūs arī pieminējat, cīņu pret ciber, kibernoziedzību visās tās izpausmēs. Un tas attiecas it īpaši e, uz cīņu pret e, pedofīliju. Tās ir galvenās prioritātes, ir arī citas, bet tomēr ir jāņem arī vērā, ka citiem kolēģiem ir nepieciešams uzstāšanās laiks. Paldies priekšsēdētāji, paldies ministrs Kondze, paldies Dievs Demēra kungs, lepina priekšsēdētājs, to sociālistiem pirmais runātājs ir Bolskurts kundze. Minutes again. Yeah, I found it. Uh, thank you very much. Uh, uh... Paldies. Priekšsēdētāji, es runāšu um, holandiešu valodā. Nu, es atvainojos, es mazliet esmu uztraukusies. Paldies par šo ievadu. Man ir jautājums par to, par ko jūs vispār īstenībā nerunājāt. Varbūt, ka tas ir tāpēc, ka tas ir vairāk arī saistīts ar sociālajiem jautājumiem, bet tas ir ļoti svarīgs arī mūsu komitejas sakrā, un tas ir tieši jautājums par diskrimināciju, eh, ko eh, mēs sagaidām, ka jūs šeit ļoti konkrēti rīkosieties un pasākumi būs ļoti, ļoti precīzi virzīti. Tātad par uh, diskrimināciju attiecībā uz uh, rasēm. Ļoti bēdīgi, ka ANO uh, neizdevās uh, antirasistiskos jautājumus novest līdz labam atrisinājumam. Vai jums ir padomā, ka varētu organizēt samitu, kurā runātu par rasu jautājumiem un tieši Eiropas kontekstā, jo daudziem cilvēkiem Eiropā ikdienā tas izraisa visai lielas problēmas. Tātad es eh, ceru, ka jūs atbildēsiet uz šo jautājumu. Paldies! Un tagad vārds Alde grupas pārstāvēja Henišu Plešādas kundzē. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Un paldies ministras kundzē par ļoti detalizēto uzrunu. Es centīšos pati runāt īsi un konkrēti. Savā uzrunā jūs arī minējāt to, ka ir, uh, diemžēl, nevienmēr procedurālās tiesības uh, veiksmīgi uh, formulētas un ka šeit vēl vajadzētu spērt konkrētus soļus. Un nu, es ceru, ka tiešām mums arī tas izdosies ļoti veiksmīgi, jo mums ir nepieciešams uh, progress. Bet uh, runājot par brīvību, drošības un tieslietu jautājumiem, tam visam jābūt ir saistītam, ka dažādo valstu, dažādās sistēmas tiek uh, saistītas un nevienmēr cilvēki uzticas šīm sistēmām, piemēram, arī Eiropas arestu orders nevienmēr tiek eh, pienācīgi novērtēts kā instruments. Un decembrī, 2008. gada decembrī, eh, pabeigtais darbs pie ietvar lēmuma, eh, kurā tika tika formulēti jautājumi par procedurālajām lietām Eiropas Savienības līmenī, ir jāņem vērā, ka šis ietver lēmums e, būs svarīgs arī nākotnē skatoties uz parašu tiesībām. Atšķirības starp dalībvalstīm tomēr ir milzīgas un nav nekāds noslēpums, ka dalība valstis nevienmēr eh, respektē un ievēro konvenciju par uh, cilvēku tiesībām. Tātad, ja mēs domājam, kas ir jāveic valsts vadītājiem, tad mums arī tieši interesē, ko jūs prezidentūra uh, veiks. Un tas ir arī saistīts ar dalībvalsts sistēmu testēšanu Un mans pēdējais jautājums ir šāds. Tad, kad būs eh, jāstrādā ar eh, ciet, ieslodzīto nodošana viens valsts citai saskaņā, sakarā un saskaņā ar šo ietvaru lēmumu, ko jūs esat šeit eh, kā dalība valsts precīzi iecerējuši darīt. Paldies, un tagad vārds Alberta kungam. Jā, ja? Paldies! Un paldies arī priek, e, ministrs kundzei par to, ka jūs akcentējāt, cik svarīgi ir sadarbība arī ar parlamentu. Un tā kā jūsu programma ir saistīta ar pilsoņu tiesību garantiju stiprināšanu, tad kā es klausoties jūs teiktajā saprotu, ka programmā ir konkrēti e, aktivitāšu virzienu akcentēti, tātad informācijas aprita stiprināšana un e, datu bāzu sasaistīšana, kā arī iespēja e, piekļūt datiem kopīgi. un arī tas attiecas uz SWIFT datiem un pasažieru reģistra datiem. Vai jūs varētu mazliet par šiem aspektiem sīkāk runāt? Mēs uzskatām, ka konkrēti e, pilsoņu tiesību jautājumi tādi kā tiesības privātumi ir E, ļoti būtiski, bet dažreiz individuālās tiesības it kā pazūd vispārējā kontekstā. Mēs arī vēlētos, lai būtu lielāks akcents likts uz trešo pīlāru, tāpēc būtu labi uzzināt, vai ir iespējams papildināt uh, ietver lēmumu par datu aizsardzību un varbūt Tā tad e, izvērtēšana ir bijusi, bet kas notiks ar šo programmu? Kādi pasākumi sekos, vai būs kādi konkrēti pasākumi izvērtēti un e, tiks pieņemts lēmums, kas ir jāuzlabo, lai aizsargātu individu tiesības? Jo varbūt arī, ka ir eh, kaut kas atrisināts, bet ja tas nav proporcionāli saistībā ar pilsoņu tiesībām, tad tas nepietiek. Mums ir nepieciešams precīzs izvērtējums. Un varbūt, ka Zviedrijas prezidentūra varētu šajā konkrētajā darbā būt arī aktīvāk un uh, savu darbu veidot tā, lai būtu ļoti taustāmi sasniegumi. Tātad pirmkārt mums jānovērtē, kas ir līdz šim veikts, un tad jāskatās, ko varam darīt tālāk. Tātad gribētu konkrētāk par šiem astiem. Paldies! Paldies! Un pirms dodam vārdu Tavārisa kungam no goja grupas, man ir jāsaka sekojošais tik daudz ir paceltas rokas, bet mums ir jāievēro laika grafiks, tāpēc es ļoti sirsnīgi jūs lūdzu ievērojiet šo laika režīmu un tie, kuri pacēla rokas, tiem arī tiks dots vārds. Bet Tātad Tavares kungs no GUE eh, šo pirmo raundu trīs minūšu laikā noslēgs, un tad dosim vārdu ministras kundzei apmēram piecu minūšu ilgā laikā. Viņa varētu arī sagatavoties atbildēt. Tavares kungs, lūdzu. Paldies. Labrīt, ministras kundze. Pateicos par šo stāstījumu. Man ir trīs ļoti konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām par SWIFT. Es gribētu uzzināt, kāda ir Zviedrijas eh, prezidentūras pozīcija attiecībā uz SWIFT, īpaši par eh, jauno līgumu, ka, par kur tiek vests sarunas starp Eiropas Savienību un ASV. Un konkrētāk runājot par Eiropiešu datiem SWIFT sistēmā. Tā tad, kā es teicu, gribētu zināt, kāda ir Zviedrijas prezidentūras pozīcija un ko jūs gatavojaties darīt. Tālāk par Eiropolu. Kāda ir Zviedrijas prezidentūras pozīcija par eh, Eiropola eh, demokrātiskās eh, kontrolas iespējām? Tas, manuprāt, ir jautājums, kas ir saistīts ar Eiropola pastāvēšanas nākotni. Nākošais jautājums - cilvēku tirzniecība. Jūs norādījāt, ministrs kundze, ka mums jāsadarbojas ar trešajām valstīm, lai varētu cīnīties pret cilvēku tirzniecību. Es gribētu zināt, vai jums ir kādi pamata kritēriji, eh, kas būtu liekam pamatā šai sadarbībai. Piemēram, tiesiskumu ievērošana, cilvēktiesību nodrošināšana, tad vai ir kādi pamata principi, kas būtu pamatā šai sadarbībai ar trešajām valstīm? Vai arī tā būtu tāda ļoti plaša veida sadarbība ar jebkuru trešo valstu, piemēram, Lībiju? Un vēl divi tādi diezgan vispārīgi komentāri noslēgumā kā es uh, saklausīju, jūs runājāt ne tikai par caurskatāmību un piekļuvi publiski pieejam dokumentiem, bet jūs runājat arī par vienkāršošanu, tātad, lai vienkāršotu uh, regulāciju, attiecības starp Eiropas institūcijām un pilsoņiem un tā tālāk. Man šķiet, ka vienkāršošana un informācijas eh, struktūrai jābūt saprotamai. Ar caurskatāmību kā tādu nepietiek ne visi pilsoņi. Var vienlīdzīgā veidā piekļūt uh, dokumentiem vai sazināties ar institūcijām, tā tad uh, procedūru vienkāršošanai, manuprāt, vajadzētu būt uh, šīs darbības pamatā, lai vienkāršotu institūcijas saiknes ar pilsoņiem. Tālāk Tiesības un drošība. Šeit ir nepieciešams līdzsvars. Bet varbūt tas nav pareizais veids, kā risināt šo jautājumu. Pilsoņu tiesības ir uh, galvenais princips. Nav iespējams nodrošināt pilnīgu simtprocentīgu drošību visiem pilsoņiem jebkurā brīdī. Uh, tiesības arī nevar būt kaut kā pa pusē vai daļēji ievērotas. Šīm tiesībām jābūt ievērotām, respektētām pilnībā visu laiku. Šis uh, pieņēmums, ka var nedaudz tā kā paņemt no tiesībām, bet uh, palielināt drošību, tas nav pareizs. Mēs nevaram kaut kādu daļiņu tiesību paņemt nost. Es nezinu, kādā veidā, kāpēc tas ir kļuvis par tādām kā divām pretnostatītām lietām - tiesības un drošība, bet, kā es teicu, viens otru neizlīdzina. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad mēs noslēgsim pirmo jautājumu raundu, un pēc tam otrā jautājuma raundā dosim vārdu tikai uz divām minūtēm. Ministrs kundze, uh, jums atbildes uz pirmo jautājumu raundu, un pēc tam noslēgumā mēs dosim jums vēlreiz vārdu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par visiem šiem paustajiem viedokļiem un jautājumiem. Centīšos atbildēt pēc iespējas īsāk, lai atbildētu uz uh, pēc iespējas lielāku jautājumu skaitu. Sākot ar SWIFT un uh, sarunām, kas šobrīd notiek. Jo mums tik tiešām ir nepieciešams nolīgums ar ASV šajā konkrētajā jautājumā. Iemesls, kāpēc mums notiek šī informācijas apmaiņa ir sakojošs. Mēs cenšamies cīnīties pret terorismu. Viena no visiedarbīgākajām lietām, ko mēs uh, varam darīt, ir iejaukties uh, šīs, uh, šīs noziedzības finansēšanā. Tātad, ja mēs varam šo finansējumu novērot, tad mēs varam labāk saprast, kā noziedzīgi grupējumi darbojas. Tātad, ja mēs varētu panākt vienošanos par šīs informācijas apmaiņu, Neskatoties uz to, kādas būtu iesaistītās puses, tad ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un uh, jānodrošina, lai jebkāda nodotā informācija tomēr ievērot datu aizsardzības principus. Es domāju, ka šajā gadījumā tas ir mūsu visu kopīgās interesēs rast labi definētu struktūru šāda veida informācijas apmaiņai, un tieši tas būtu jāiekļauj šajā nolīgumā. Ir daudz informācijas, kas ir ASV rīcībā, ko mēs savukārt varētu izmantot, lai cīnītos pret terorismu un noziedzību Eiropā, bet arī viņiem ASV pusē ir savas intereses saņemt uh, informāciju no mūsu kontinentu un būtu diezgan dīvaini, ja mēs nevarētu rast kaut kādu, teiksim, skaidri nospraustu vienošanos šai jomā. Kā jau es teicu, sarunas uh, vēl turpināsies un uh, jautājums tik tiešām ir ārkārtīgi sarežģīts. Tālāk Vēl viens ļoti svarīgs jautājums. Runājot par cīņu pret terorismu. Varbūt uh, jums šķita, ka es pietiekam to neuzsvēru savā uzrunā, bet runājot par Eiropolu, es to uzskatu par ļoti svarīgu instrumentu vai tādu centrālo posmu. Visa cīņa pret uh, noziedzību pamatā notiek atsevišķās valstīs, un nav nekāda centiena mazināt dalību valstu lomu šai cīņā, bet Eiropola spēj labi darboties. Eiropol ir spējīgs sniegt pakalpojumus un nodrošināt sadarbību, un ir skaidri redzams uh, saiknes uh, uh Eiropolā, piemēram, starp to, kas notiek Stoholmā un, teiksim, Portugālē vai kaut kur citur. Un tieši šajā jomā mēs gribētu uzlabot Eiropola efektivitāti. Domāju, ka ir labi, ka mums ir jauni uh, juridiski instrumenti Eiropola darbībai Ir pieņemti arī jauni noteikumi, tāpat ir jāpārunā arī Eiropola vadības jautājumu, un tieši tāpēc es sasaucu kopā ministrus, un mēs paredzam sanāksmi kopā ar Eiropola pārstāvjiem, tātad lai izvērtātu situāciju, kāda tā ir, kā mēs varētu uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un arī starp Eiropolu un valstīm. Mēs gribam tā teikt gūt skatu no putnu lidojumu uz visu šo ainu. Kāds no jums minēja eh, kriminālās sodāmības informācijas apmaiņu. Ir daudz dažādu viedokļu par šāda veida informācijas apmaiņu. Varbūt atkārtošu to, ko jau es uzsvēru savā uzrunā. Policijas organizācijas ir veikušas informācijas apmaiņu jau ilgus gadus. Notiek telefona zvani, pa faksu tiek nodot informācija, policijas informācija organizācijām droši vien ir visvairāk faks iekārt kā citur, bet varbūt tas ir nedaudz tāds novecojis saziņas veids. Daudz, kas notiek ar informācijas apmaiņu, ir atkarīgs no informācijas nodošanas veidu modernizācijas. Tātad ir nepieciešams spēt informāciju nodot ātrāk. Mēs tā savus centienus tik daudz nevēršam uz to, lai vāktu vairāk informācijas vai veiktu lielāku apjomu informācijas apmaiņu. Mēs drīzāk cenšamies samazināt uh, birokrātiju un cenšamies labāk nodrošināt uh, moderno informācijas tehnoloģiju izmantošanu, kas būtu iegums visiem. Šajā konkrētajā kontekstā, protams, jā. Uh, ir konkrētas sfēras, kur mēs zinām, kur nepieciešams vairāk informācijas, bet, kā es teicu, līdzsvars ir ārkārtīgi svarīgs. Informācijai jābūt būtiskai, aktuālai, tai jādod kaut kāda pievienotā vērtība, un ir jābūt arī noteiktām garantijām. Stokholmas programma šai ziņā ir solis uz priekšu. Datu aizsardzības ombuds Eiropas līmenī ir paudis savu viedokli par komisijas paziņojumu. Es gribētu aicināt jūs to izlasīt ļoti rūpīgi, jo viņš norāda, ka Eh, komisijas paziņojums ir izcili labs dokuments, un tas tik tiešām parāda soļus vajadzīgajā virzienā, arī datu aizsardzības virzienā. Tas līdz šim nav darīts, un es domāju, ka šeit mēs tiešām kaut ko būtiski varam panākt. Pēdējais punkts, pēdējais jautājums, uz kurus atbildēšu, jo es ceru, ka vēl citi jautājumi tiks uzdoti, tātad par pretdiskriminācijas direktīvu un pret uh, rasisma tiesiskiem aktiem. Jāsaka, tas nav mans darbības lauciņš, un tas Eh, piekrīt citram ministram Sabūnikungam. Es nevaru jums detalizētāk informāciju sniegt, bet varbūt es varētu pateikt vienu lietu, kas saistās ar, ar cīņu pret organizēto noziedzību. Kad mēs runājam par fundamentālistiem un radikalizāciju, mēs visā Eiropā redzam, ka ir eh, vietas, kur šī problēma ir ļoti izteikta. Ir eh, jaunieši, kas nodarbojas ar šādām darbībām atkārtoti Un ir cilvēki, kas uzskata, ka viņi it kā neiedarās sabiedrībā, un viņiem, viņuprāt, ir lielākas grūtības nekā citiem sabiedrībā, piemēram, dabūt darbu vai viņi kaut kādā veidā cieši no citu cilvēku attieksmes. Un tad, kad mēs cīnāmies pret noziedzību, tad arī šie aspekti ir jāņem vērā. Un tādā veidā mūsu darbs saistās ar preddiskriminācijas tiesību aktiem. Bet, kā es teicu, šī joma nav manā darbības lauciņā, tāpēc es jums nevaru dot konkrētu atbildi bez īpašas sagatavošanās. Es domāju, ka ar to pietiks šobrīd, un es atbildēšu tad, kad tiks uzdot vēl vairāks jautājumu. Paldies, tagad mums ir laiks otram un noslēdzošiem jautājumu raundam. Divas minūtes lūdzu katram Intveldes kundze pirmā. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī ministrs kundzei Es eh, personīgi ļoti daudz ko gaidu no Zviedrijas prezidentūras. Es esmu izlasījusi priekšlikumu Stokholmas programmā, es uzklausīju jūs teikto, un uzsvars uz pilsoņiem, tas, ko jūs teicāt, ir ļoti labi, bet tas ļoti radikāli lauž līdz šienējā tradīciju, jo līdz šim pamata tiesības un tiesiskums un demokrātis, de, demokrātiskums šīs lietas ir cietušas. Bet tomēr es neesmu pilnīgi pārliecināta jūs uzklausot, jo jūs sakat to pašu, kas jau gadu gadiem ir atga, at, atkārtots. Un tie ir dažādi pasākumi, kur ierobežo pilsoņu brīvības un tiesības. Jūs sakat, ka tie ir nepieciešami, jo tie palielina mūsu drošību. Es labprāt gribētu jums ticēt, bet nekad mēs neesam saņēmuši nekādas pierādījumus. Mēs joprojām gaidam kopš pagājušā gada novembra. Mēs gaidām atbildi uz Eiropas parlamenta rezolūciju par uh, datu apmaiņu, pasažieru datu apmaiņu. Tātad vai šī datu apmaiņa, kas tiek veikta ar ASV, vai tā dod kaut kādu reālu labumu? Un es tiešām gaidu atbildes Zviedrijas prezidentūras laikā, jo Eh, tas vienkārši ir neticami, ka mēs tik ilgi to nesam saņēmuši. Tālāk par caurskatāmību. Sviedrijai ir eh, ļoti spēcīgas eh, tradīcijas nodrošinot piekļuvu dokumentiem un caurskatāmību, tāpēc es pozitīvi vērtēju jūs teikto šai ziņā, bet es gribētu izteikt dažus konkrētus pieprasījumus jums, kā jau mēs to oficiāli esam izdarījuši padomē. Vai jūs nodrošināsiet nekavējošu un momentānu pieeju juridiskā dienesta atzinumiem par SWIFT? Vai jūs nodrošināsiet nekavējošu un tūlītēju pieeju visiem dokumentiem, kas saistīti ar globālām sarunām par akta, kas dos ievērojams pilnvaras uh, robežu sargiem, pārmeklēt uh, personālos klēpjdatorus un mobīlos telefonus, vai dalībvalsts un padomi gal galā atbildēs uz uh, apvainojumiem par to, ka dalība valsts, Eiropas Savienības dalība valsts piedalījušās citu nelegālajos uh, apsūdzēto pārvadājumos. Un visbeidzot, es gribētu uh, saņemt kādreiz kādu izvērtējumu pret terorismu politikai un darbībām. Es domāju, ka šie jautājumi ir bijuši uz uh, mūsu diskusiju galda jau ilgus gadus. Manā valstī ir veikts šāds izvērtējums par pretterorismu politikas uh, efektivitāti un, uh, zināmā mērā, uh, tika atzīts, ka šī ietekme, šī pozitīvā ietekme ir bijusi ļoti minimāla. Es uh, ceru, ka tas izvērtējums, ko jūs varbūt mums solīsiet, būs efektīvāks un ka uh, mēs saņemsim to. Paldies, Marais kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, gribētu atgriezties pie jūsu prezentācijas pašas būtības, jo jūs minējāt Stokholmas programmu un uh, organizētā noziedzība un cilvēku tirzniecība ir eh, lietas, ko jūs tik tiešām vēlties eh, apkarot. Dievs Demeras kungs eh, runāja jau par to, cik efektīvs gal galā ir Eiropola. Mums parlamentā tik tiešām jānovērtē šis solis, ka šī organizācija pārta par aģentūru. Bet pat ja Eiropola tik tiešām kļūtu, ka par efektīvu organizāciju īpaši cīņā pret cilvēku tirzniecību, bērnu, sieviešu tirzniecību, pat ja Eiropola darbotos tā, kā jūs to paredzat, tad tomēr jāsaprot, ka uh, Eiropola ir fiziski maza aģentūra un uh, organizētā noziedzība Eiropā ir milzīga. Un uh, šādā situācijā barjeru nojaukšana starp informācijas, nodošana, informācijas nodošanai starp valstīm kļūst ļoti bīstama. Un uh, te, ja mēs, piemēram, runājam par jautājumu kā tiesa ekspertīzes informācijas eh, nodošana, savstarpēji nodošana. Jā, mēs saprotam, ka tā ir svarīga, bet ja jūs kārtīgi aizdomājieties, jūs saprotat, ka ir nodota DNS informācija, privāta informācija, jūs nerunājāt nekādus, par nekādiem drošības pasākumiem, lai šādu informāciju nodotu. Kā garantēt eh, šīs informācijas nodošanas drošību? Varbūt pa jūs, jūs par to varētu nedaudz vairāk pastāstīt. Un uh, Henis Plaskārt kundzes arī minēja Eiropas uh, arestu orderi. Ir daudz kļūdas, kas šai sakarībā ir pielaists Eiropas Savienībā. Tāpat kā cits runātājs runāja par preddiskriminācijas direktīvu. Kas tam visam ir kopīgs? Mēs nekādā veidā neizvērtējam, cik veiksmīgi tiek uh, ieviests un realizēts tas, kas mums jau ir. Tātad prezidentūras ietvaros viena acis visu laiku ir jātur atvērt un jāskatās, vai viss, kas jau pastāv, darbojas efektīvi, vai arī Eiropola darbojas tik efektīvi, kā vajadzētu. Es domāju, ka tā ir tā dimensija, ko mēs no parlamenta puses gribētu, lai jūs tam pievērst uzmanību. Paldies. Jimene Feseril, dos minūtos. Uz divām minūtēm eh, Jimene Feseril eh, kundze. Sí, sí, que no. Eh, estimada señora ministra, la... Ministrs kundze, es eh, veicu pēc jūsu uz, uz, uzstāšanās un, kā jūs zināt, kā jau jūs sacījāt, eh, teroristie noziegumi eh, pārsniedz nacionālās robežas notiek visās Eiropas teritorijā, kā jūs zināt, man valsts Spānija ir sākusi Eh, skāruši vairāk teroristu uzbrukumi bungu sprādzieni Majorkā un eh, sprādzieni Burgusā. Terorisms vēl aizvien ir viena no galvenajām problēmām Spānijā un, manuprāt, arī tā, tas ir, tas rada liels bažas visiem spāņiem. Es gribētu pateikties Zviedrijas prezidentūrai par to, ka tā ir iekļāvusi pret terorisma sadarbību savā darba kārtībā un ceru, ka tā turpinās darboties šajā virzienā un pieņems tādus pasākumus, kas nepieļaus ekstrēmistu grupu radikalizēšanos, lai tās varētu pārveidoties teroristu grupās. Es uzklausīju, kā jūs runājāt, atbalstot arī upurus, un es domāju, Eh, vēlos atzīmēt, ka jūs aizstāvēt upurtiesības, un es gribētu uzdot jautājumu, vai Zviedrijas prezidentūra domā paredzēt Eiropas normatīvu, kas harmonizētu nacionālās likumdošanas, kas šo, uz šodien ir ļoti dažādas, eh, runājot par palīdzību eh, terorismu uzbrukumu upuriem un es gribētu šajā sakrā jums sniegt savu un visu tautas partijas grupas atbalstu un visu spāņu atbalstu, un jūs varat jebkurā, jebkurā brīdī ar mani sazināties, un es būšu gatavs jūs atbalstīt visā Zviedrijas prezidentūras eh, eh, garumā. Paldies, paldies, Estresor kungs, uz divām minūtēm. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu sveikt ministru un valdību par sagatavoto ambiciozo programmu, it īpaši gribētu e, to sveikt par to, ka ir izstrādātā e, programma Zviedrijas prezidentūrai, kas ir ļoti, e, ļoti pozitīva. Es gribētu teikt četras lietas. Pirmkārt, par policijas sadarbību. Pateicos uh, ka jūs atzīmējat par to, ka robežas ir kritušas gan pilsoņiem, gan arī nozied, noziedzniekiem, bet tomēr eh, tās ir palikušas spēkā policijai. Un ir nepieciešams, lai šajā sasaukumā mēs panāktu progresu, lai tiktu stiprināts Eiropols. Un es gribētu atbalstīt to, ko sacīja kolēģi no Spānijas. Mums, mums ir nepieciešama aģentūra ir nepieciešamas kompetences Eiropolam, lai Eiropols varētu strādāt tieši. Tiešā veidā, un mums ir nepieciešama intensīvāka un ātrāka informācijas apmaiņa starp policijas dienestiem. E, Prīmes e, nolīgums e, varētu būt kā paraugs Eh, veiksmīgai sadarbībai starp policijas dienestiem. Ārējās robežas šajā sakarā ir jānorāda, ka Eiropai ir jāuzņemās lielāka atbildība savu ārēju robežu aizsardzībā. Un es atbalstu visus jūsu pūliņus šajā sakarā, es atbalstu to, ko sacīja mūsu kolēģi no Spānijas, ir jāstiprina koordinācija cīņā pret terorismu. Un es domāju arī, ka mums ir nepieciešama diskusija par stratēģiju cīņā pret korupciju. E, pro, Stokholmas programmā Austrijas iekšlietu ministrs ministri, ministri to piedāvāja, un es gribētu, lai tas tik turpināts jūsu darba programmā. Paldies, Vēbers kundze, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs kundze, par uzstāšanos. Man ir jautājums. Jūs pieminējāt e, ietvāru lēmumu e, pār. E, E, krim, e, kriminālu procesu un procedūrām kriminālās jomās. Un mans jautājums, kāpēc mēs aizvien skatām pamats lēmumu e, par um, preventīvo darbu kriminālā jomā, jo abi pamat lēmumi stiprina un ievieš to pašu principu, taču tie ir ļoti atšķirīgiem laika izkārtojumiem piemēram, konfliktu, jo viens no lēmumiem ir jāpieņem uz 21. oktobru, ir otrs gada beigās, un ir arī ļoti lielas atšķirības abu pamatlēmumu saturos. Viens pār jurisdikciju konfliktu neaizskavē un nerisina jautājums, un cilvēktiesībās tas ir tuvs nulēji. Otrs attiecas uz mehānismiem, kā, šo, kā veikt šo procesu transferu, un vairāk skata ar cil, cilvēktiesību jautājumus. Es gribētu izprast, kāpēc ir šāda pamata lēmumu dualitāte šajā gadījumā. Paldies! Eh, Sautālas kundze, paldies! priekšsēdētāji. M mēs redzam, ka Zviedrijas prezidentūras centrā ir atvērtība, un esam pārliecināti, ka e, parlamenta mērķis glābt šo atvērtību varēs darboties ar Zviedrijas prezidentūras atbalstu. Es jums piekrītu. Pašreizējā atvērtība un mūsu pozīcija darbojas labi. Ir vienkārši lietas mazliet vairāk jāpaskaidro, un Tiesa to ir arī veikusi pēdējo gadu laikā. Taču manī bažas svieš tas, tad, kad es uzklausu padomi, e, tie ir mēģinājumi atsevišķos uzņēmumos nepiešķirt piekļuvi pamat dokumentiem. konkrēti jārunā par daudziem dosjē, kuri attiecas uz starptautiskiem jautājumiem, e, kuri aizvien tiek e, klasificēti kā e, slepeni. Un šeit es pievienojos Intveldes kundzei. Vai jūsuprāt, Zviedrija varētu mēģināt aizkavēt tos mēģinājumus, kāds mēs varam šobrīd? Un vai jūs varētu darīt kaut ko padomē, lai Eh, vai lielāks uzsvars tiktu likts uz eh, atvērtību, lai viss būtu pilnīgi skaidrs. Paldies. Eh, Alvaro kungs lūdzu nākošais. Paldies, priekšsēdētāji. Es pateicos Tieslietu ministrei par mums veltīto laiku. Mēs ar viņu apspriedāmies jau Stokholmā Šod, šodien jūs runājat par DNS paraugu izmantošanu tieslietās. Šie DNS paraugi e, var kalpot kā pierādījuma apsūcībai vai attaisnojumam. Vai jūs esat domājuši par to, kā harmonizēt DNS eh, paraugu ņemšanas sistēmu, jo prīme ir parādījusi, ka tiek izmantotas atšķirīgas metodas, un ir svarīgi, svarīgi salīdzināšanas iespēja. Un es domāju, ka Eiropā mums vajadzētu strādāt balstoties uz kopīgiem standartiem, lai varētu atvieglot apmaiņu ar DNS paraugiem. Es gribētu arī sacīt, ka, ja mēs domājam par e, e, izmeklēšanas dienestu e, darbu un koordināciju katrā parlamentā un par izlūku dienestu darbu. Ir, e, katrā parlamentā ir šāda kontrola, taču Eiropas līmenī nav nekā, nav nekā tam pielīdzināma. Vai jūs varētu paredzēt? kādu parlamentāro kontroli pār šo e, izlūkošanas e, informāciju. Tālāk, e, Eiropols ļoti bieži tika pieminēts. Ja tiek piešķirts papildus kompetence Eiropolam, tad vajadzētu domāt par to, vai Eiropas ierēģņu imunitāte varētu tikt atcelta. Un vai e, pret diskriminācijas gadījumu ietvaros ir domāts par e, cīņu pret ksenofobiju un rasismu. Brosa kungs, lūdzu, nākošais runātājs. Mikrofons. Mike, Mike, Mike, please. Runātājiem neizslēgts mikrofons. Under the European. Eiropas uh, e, aresta ordera Eh, ietvaros, vai eh, persona var tikt ekstradēta no valsts par pārkāpumu, kas nav pārkāpumu šajā valstī. Tālāk, eh, cik liela ietekme ir tiesām skatot šos Eiropas arestu orderu? Tālāk, runājot par tie, tiesu sistēmu harmonizāciju, vai ir plāni tuvākā nākotne atbrīvoties no savstarpēji pretrunīgas juridiskās sistēmas. Paldies! Nākošais runātājs Blankevičūtis kundzei. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es vēlētos pateikties ministrei par ļoti detalizēto Zviedrijas prezidentūru prezentāciju. Es gribētu uzdot sekojošus jautājumus. Piecu gadu Stokholmas programma tiek gatavota ļoti sarežģītā ekonomiskā un sociālā klimatā. E, kurš ir skāris ne tikai Eiropas Savienības dalību valstis, bet arī visu pasauli. IKP daudzās valstīs krīt, uzņēmumi bankrotē, cilvēki zaudē darbus. Un e, tas e, palielina noziedzības līmeni, un tāpēc tas rada labvēlīgākus apstākļus naudas atmazgāšanai, iz, izvai, no, izvairīšanai no nodokļu nomaksas, labāku augsni korupcijai. Protams, Ekonomisko noziegumu apjoms pieaugs un gadījumi tiesās kļūs aizvien vairāk. Un tad, kad mēs eh, skatām uzticību tiesām un tiesnešiem daudzās dalībvalstīs Eiropas Savienībā, mēs redzam, ka šī uzticība atsevišķās dalībvalstīs ir diezgan zema. Es gribētu uzdot jautājumu eh, par šo piecu gadu Stokholmas programmu. Kā jūs domājat, mēs varētu cīnīties pret ekonomisko noziedzību? kādi papildus pasākumi varētu tikt veikti, lai palielinātu e, uzticību tiesnešiem it, un ņemot, e, skatot to visu e, dažādu institūciju kontekstā. Nākošais runātājs e, Anģelīlī kundze. Paldies, e, priekšsēdētāģa. Es gribēju apsveikt e, pirmkārt ministrs kundzi un e, novēlēt viņai veiksmi īstenojot eh, ambiciozo programmu ministrs kundze, jūs pasvītrojāt eh, savu vēlmi panākt labāku sadarbību starp dalību valstīm atsevišķu prioritāšu jomā, un citu starpā jūs arī pieminējāt cīņu pret e, mazgadīgo eksploatāciju, cīņu pret pedopornogrāfiju un e, seksuālo turismu. Es gribētu pasvītrot aspektu, kuru jūs pieminējāt plašā mērā un biju gandarīti par jūsu izpratni šajā sakarā. Jūs runājat par informācijas apmaiņu, jūs sacījāt, ka jau pastāv uh, informācijas plūsma pār un apmaiņa starp policijas spēkiem attiecībā par sodu sistē, e, reģistru. Taču tas ir ļoti maz adaptēts runājot par datu kvalitāti un aprits ātrumu. Es gribētu pasvītrot to, cik e, svarīga ir apmaiņa ar sodu reģistru personām, kas ir bijušas notiesātas par pēdopornogrāfijas noziegumiem, jo, diemžēl, šajā sakarā ir ļoti e, liela recidīva iespēja. Tātad informācijas apmaiņa ir ārkārtīgi svarīga, lai varētu nodrošināt e, preventīvo darbu. Man ir viens jautājums tikai. Es gribētu zināt, vai Zviedrijas prezidentūra vēlas risināt jautājumus par nepilngadīgajiem un konkrēti par nepilngadīgajiem, kuri tiek nolaupīti. Jūs zināt, ļoti daudz bērnu tiek kuriem ir dubulta nacionalitāte, kuri pēc laulības šķiršanās vai vecāku šķiršanās tiek vārda tiešā nozīmē nolaupīti no viena vecāka puses, un viņiem ir jāpakļaujas dažādiem, eh, eh, dažādām juridiskām sistēmām. Makovī kundze. Nākošais runētājs. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, ministrs Kundze, par prezentāciju. Un mans jautājums attiecas uz Stokholmas programmas antikorupcijas daļu. Eiropas komisija Eh, organizēja eh, konsultācijas par Stokholmas programmu, kas bija publisks, un 80% respondentu norādīja, ka tie vēlētos, lai Eiropas Savienība vairāk strādātu pie antikorupcijas, un tie bija 88%, un manuprāt, ka tā daļa, kur attiec uz eh, pretkorupcijas sadaļu Stokholmas programmā, proporcionāli neatbilst Eiropas pilsoņu bažām. Un mans jautājums ir Kādus konkrētus rezultātus jūs paredzat uz prezidentūras beigām cīņā pret eh, korupciju? Un ko jūs vēlētos, lai komi, eh, eh, komisija veiktu konkrētu rezultātu sasniegšanai? Alfāno kundzē. Paldies priekšsētāji, paldies arī Zviedrijas tieslietu ministrai par uh, ierašanos pie mums šodien. Es vēlētos uh, piestāties uh, tieslietu jautājumam, kas tiešām ir ļoti svarīgs zemē, no kuras esmu Itālijā. Diemžēl tā uh, likumdošana, kas ir ieviesta Itālijā, nodas pie tā, ka ir grozījumi veikti konstitūcijā. Un šis likums, kas ir stājies spēkā paredz e, to, ka valsts institūcijas vairs nav tādā pašā situācijā kā pilsoņi. Alde grupa ir e, tāpat kā citas grupas nolēmusi rīkoties šai sakarā arī, arī runājot plenāts sēdē septembrī. Es domāju, ka tas ir pietiekuši svarīgi, jo Itālijā, jā, ja prokurori cenšas izmantot uh, savu politisko varu, tad viņus atbrīvo no darba pienākumiem. Un tāpēc man jāuzsver, ka Itālijā uh, bieži ir tādi gadījumi, kurus eh, nosoda Eiropas cilvēktiesība tiesas procesos. Un ko vakar teica Berluskonī, ir saistīts ar to, ka nevar eh, runāt eh, Eiropas Savienībā eh, komisāru līmenī par konkrētiem likumiem, kas ir konkrētā valstī. Tas arī attiecas uz bērnu jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji. Stokholmas programma ir ļoti ambicioza. Uh, un tā ir ar konkrētām darbībām. Mana valsts, Kipra, domājams, sadarbosies ar jums, tāpēc, ka mēs esam Eiropas Savienības vistālākā dienvidu robeža, un mums ir ļoti nopietnas problēmas ar nelegālo imigrāciju no trešajām valstīm uz Eiropas Savienību. Un man ir skaidrs formulējums jautājums, kas notiek ar šiem 37% no Kipras teritorijas, kas ir Eiropas teritorija, bet E, kas bez jebkādām šaubām ir okupēta no Turcijas e, armijas puses pēdējo 35 gadu laikā. Jūs zināt, ka e, okupētās, šīs okupētās zonas ir kā atvērtā brūce, un pašējien ieplūst nelegālā imigrācija, ir kolonizācija, notiek tirzniecība ar sievietēm un bērniem. Papildus tam tiek pārka tiek pieļauti ļoti daudz likuma pārkāpumu un netiek eh, piemērots Eiropas aresta ordenis. Un tāpat ir konkrēti vārdu uzvārdi, kurus mēs zinām, kas pieļauj šos pārkāpumu, ir veselēna ekonomika. Notiek eh, naudas atmazgāšana. Un tāpēc es gribu uzdot jautājumu, ko ir iecerējusi darīt Zviedrijas prezidentūra, lai varētu aizsargāt šīs Kipras okupētās teritorijas, kas bez jebkādām šaubām ir Eiropas teritorijas, un ko jūs esat iecerējuši darīt, lai izdarītu spiedienu uz Turciju, uz šo okupētāju valsti, kura 2000, 2009. gada atkal, oktobrī atkal klauvēs pie Eiropas durvīm, aizmirstos savus starptautiskos pienākumus. Kipras republikai ir nepieciešams stiprināt uh, savus spēkus ar Eiropolu un jūsu, um, jūsu starpniecību, lai uh, varētu aizsargāt uh, Kipras Eiropiešus. Vīkstroms kundze. Yeah. Paldies, priekšsēdētāji. Es tiešām esmu gandarīta, jo esmu jaunā parlamenta deputāti, un man ir uh, bijusi iespēja uzklausīt uh, savas zemes ministri un uh, tuvāk iepazīties ar nākotnē risināmiem jautājumiem. Eh, konkrēti arī kā cīnīties ar organizēto noziedzību. Ministre teica, ka arī Eh, cilvēktiesības ir viens no pamat uzdevumiem, kas jārisina. Mums tiešām ir jānodrošina cilvēktiesības, kad eh, mēs eh, strādājam ar naudas pārskaitījumu organizēšanu starp dalībvalstīm, ja ir tiesvedības procesi. Un kas man ir jāprecizē, vai ir kādi minimālie kritēriji, kurus varētu noteikt. Minimālie kritēriji cilvēktiesībām, kuri e, tiks iekļauti Stokholmas e, programmā pirms to pieņems galīgajā e, versijā decembrī. Un, jā, ir iespējams, tad mums ir jānorāda arī vēl uz eksistējušajām atšķirībām. Paldies, e, Barcelīni kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministrs kundze! Mēs šeit daudz runājam par organizēto noziedzību, par terorismu, Bet uh, neko praktiski neesam dzirdējuši par organizēto noziedzību, kur organizē mafija, kas atšķirs no cita veida organizētās noziedzības formām, un līdz ar to ir nepieciešami citi Eh, cita līmeņa eh, pasākumi. Protams, ir svarīgi uzsvērt eh, Eiropola lomu, jo Eiropola strādā kā ar organizēto noziedzību, tā ar mafijas inicētajiem noziegumiem. Bet, diemžēl, ir pārāk maza sadarbība starp dalību valstīm tieši mafijas pārobežu darbības apkarošanā. Ko Zviedrijas prezidentūra plāno Eh, šajā sakarā veikt konkrēti eh, mafijas pamatlīdzekļu milzīgo līdzekļu konfiskācijā, un ne tikai konfiskācijā, bet kā tos uh, likt lietā savādāk. Un uh, Itālijā uh, mēs varam arī virzīt šos līdzekļus uz sociālajiem fondiem, bet citās valstīs tā nav. Vēl vēlos pievērst jūsu uzmanību uz tādu jautājumu, kā liecinošo personu klātbūtne eh, procesos, kuros tiesā mafijas locekļus, jo, ja eh, šāds eh, liecinieks, liecinošā persona stājas tiesas priekšā, tas šim cilvēkam var būt ļoti bīstami. Paldies, un tālāk Hakišs kundzei vārds. E, paldies, priekšsēdētāji. Man bija liels prieks uzklausīt e, ministrs e, uzstāšanos, uzstāšanos kurā tā uzsvēra to, cik svarīgi cīnīties pret organizēto noziedzību. Un ir tieska organizētā noziedzība ir ar starptautisku raksturu un tā nepazīst robežu, un tāpēc cīņa nepieprasa. Cīņa pret šo noziedzību pieprasa labu koordināciju, un, kā jau tas tika pieminēts, ir nepieciešams stiprināt Eiropolu lomu. Un es domāju, ka eh, prioritātes un aspekti, kurus pieminē ministrs kundze, ir ārkārtīgi svarīgi, eh, kā, piemēram, koordinācijas darbs. Tikai vienā punktā es, man likās, ka e, netika viss pateikts pietiekami skaidri, tāpēc es gribētu, lai tiktu konkretizēts viens aspekts, un šeit ir runa par, e, par finansiālajām transakcijām no offshore bankām un to saistību ar organizēto noziedzību kā mēs varētu labāk definēt šo jautājumu. Es apzinos, ka e, daudzi jau ir pieminējuši terorismu jautājumu, taču es gribētu paskaidrot jums, kāpēc man personiski in, interesē šis temats. Mana valsts Ungārija uh, ir no komunistiska režīma pārgājis uz demokrātiju, e, tomēr, un mums vēl aizvien ir ļoti daudz, kas ir jāuzlabo. Tāpēc organizētā nosiedzība Ungārijā ir ar īpašu formu. E, ar tā e, šis jautājums ir jārisina Ungāru sabiedrībai un man personiskā e, institūcijai, institūcijas, kas ar šiem jautājumiem nodarbojas direktoriem. Dažkārt es jūtos bezspēcīga šajā sakarā. Par ko šeit ir runa? Ungārija un arī citas valstis, kuras, kurās ir bijis šis demokrātiskais pārējais process. Paldies Dievam, pateicoties mierīgam pārējais procesam, bez asins izliešanas. Šajās valstīs mēs vērojam, ka komunistiskās organizācijas slepenie eh, dienesti un atlieks no šiem dienestiem jau pirmajās demokrātijas minūtēs bija ar ievērojumu pārsvaru, tāpēc, ka tās varēja, eh, tās palika ar lieliem naudas līdzekļu apjomiem, ko varēja pēc tam eh, pārvest uz privāto privāto jomu un vēlāk tika izveidots eh, starp, starptautisks organizētās noziedzības eh, tīkls, kas izmantoja komunistiskās saknes kā sākuma punktu. Un izveidojās plaukstoši uzņēmumi, kuri šķiet it kā legāli, taču mēs, kas dzīvojam uz vietas un apzinām šos uzņēmumus, uh, Mēs apzināmies, ka tie ir saistīti ar organizēto noziedzību, un šo nozari ir personas, kas, kas jau pieminēja korupciju valsts līmenī. Jā, es tūlīt beigšu savu stāšanos, un mans jautājums būtu lai cīņa pret organizēto noziedzību E, tiktu iekļauta sadarbības, e, sadarbības jautājumos. E, paldies! Mums tomēr jāpieturas pie laika plānojuma. Un diezgan grūti ministrai būs atbildēt uz visiem šiem jautājumiem, ņemot vērā, ka mums ir ierobežots laiks, bet es esmu pārliecināts, ka viņi izdarīs to ļoti labi. Paldies! Paldies par šo te uzticības izteikšanu un paldies arī par jūsu jautājumiem, runājot par to, eh, cik jūs esat eh, dziļi interesēti šajos jautājumos, arī atspoguļo uh, to uh, interesi, kas ir vispār iedzīvotāju vidū. Un tiešām cilvēkiem ir svarīgi, lai mums būtu labāk iespējams apkarot noziedzīgus nodarījumus un arī organizēto noziedzību, bet uh, daudz kas jau ir izdarīts. Eh, kaut arī šis ir sarežģīts jautājums, ar kuru ir grūti tik galā, un daudzus gadus. Tas ir bijis viens no svarīgākiem jautājumiem, tāpēc arī prezidentūrai tas ir svarīgs. Bet tagad griežoties pie konkrētajiem jautājumiem, kas tika uzdoti. Jā, mēs ja tā var eh, teikt, dzirdējām uh, to, ka nevienmēr jums eh, liekas, ka ir pietiekoši piemēroti informācijas uh, saņemšana, arī attiecībā par to, kas ir izdarīts. Bet cik svarīgi ir novērtēt to, ko mēs zinām, tas ir svarīgi, mums tomēr ir vēl jāuzlabo šī izvērtēšana un novērtēšana deputāts no Zaļo partijas uh, uzskatīja, ka mums ir nepieciešams vēl pagaidīt, kamēr uh, programmu visu izvērtē. Es domāju, ka mēs nevaram kavēties un vienkārši gaidīt, ka kaut kas notiks. Ir jāceņšas strādāt kopā un sasaistīt lietas abas puses, piemēram, ja tas ir pasažieru reģistrs tad praktiski visās dalību valstīs mēs izmantojam DNS eh, informāciju, lai apkarotu noziedzību. 87% narkotiku konfiskāciju eh, Stokholmas eh, policija ir pierādījusi, ka ir uh, saistīta ar konkrētu specifisku vidi. Un kādus jautājumus mēs šeit varam uzdot? Tikai salikt to visu kopā, bet nav šaubu, ka pasažieru reģistrs var zināmas likuma sakarības atklāt. Piemēram, kas notiek muitās, uh, Mēs labāk varam redzēt, kas strādā, kas nestrādā. Un ir arī tāda informācija, kura nevienmēr aizskar individu privāto jomu. Bet varbūt, ka šeit mēs varam arī strādāt vairāk ar informācijas apriti. Ne visi jūs to tik labi zināt, bet mēs varam piedāvāt informāciju vairāk parlamentam. Uh, Tātad eh, procedūras ir svarīgas, jāuzlabo caurskatāmība. Ir arī akta pārunas noritējušas ļoti labas un ir jāliek visi jautājumi galdā un eh, nevis vienkārši jāpieņem tādi fakti, ka kaut kas ir noticis klusiņām un nemanām. Uh, MP3 player, vai tiešām kāds vēlas tos pētīt? Nē, bet ja sarunas notiek bieži aiz slēgtām durvīm, tad uh, cilvēki arī var būt neapmierināti. Tad, tad jānodrošina, lai diskusijas būtu pēc iespējas atvērtākas jo informācija e, ir atvērta pēc būtības, tā ir tāda, kur mēs nododam, tā ir arī tāda uh, atvērta informācija, kur nododam parlamentam, lai gan tā ir ļoti sarežģīta, tāpēc mums ir jāstrādā kopā. Un tāpēc, varbūt, mums visiem ir e, jādomā vienā virzienā, lai atrastu risinājumus. Tā tad eh, šeit runāja par mafiju, par terorismu apkarošanu, organizētās noziedzības apkarošanu. Mums ir juridiskie instrumenti, kurus varam likt lietā. Mums arī nav problēmu eh, izmantot attiecīgos instrumentus, kad ir ļoti svarīgas lietas. Tiešām Tā ir, ka lielākā daļa no noziegumiem ir saistīti ar vēlmi iegūt nelikumīgā ceļā finansējumu. Un iespējams, ka vajadzētu šķirties pie pašām kriminālo organizāciju saknēm, un tur šīs ieceras jau nocirst pašā saknē. Un runājot par dažādiem pārskaitījumiem, tur arī mēs varam skatīties pēc cēloņiem dziļāk, lai gan nevienmēr tas būs pamatot un iespējami. Uh, jurisdikciju konflikti šeit faktiski parādās divas puses, kaut arī mēs šeit sakarā esam daudz jau ko izdarījuši. Uh, katrs individuāls gadījums ir svarīgs par uh, naudas līdzekļu pārskaitījumiem runājot, ir jāņem vērā, ka ja notiek eh, dažādi noziedzīgi nodarījumi dažādās zemēs un naudas pārskaitījumi tiek veikti uh, kaut kur un beig beigās tas nonāk līdz Stokholmai. Un Stokholmā kāds tiek apcietināts, saņem vērā, ka būs daudz un dažādi citi noziedzīgā nodarījuma posmi bijuši līdz tam. Uh, un kā tad mēs varam izvirzīt apsūdzību atsevišķi. Tāpēc būtu labāk no pratiskā viedokļa, lai varētu sasaistītos šos noziedzīgos nodarījumus eh, virzīt uz vienu tiesvedību vienā tiesā pretējā gadījumā. E, tiesiskā iedarbība varētu būt e, eh, vājāk, varbūt pat e, pavisam vāja. Un tā, ja var Eh, šo tiesvedību mm, virzīt eh, vienoti, sasaistot dažādu eh, valstu tiesvedību, tad tas varētu būt ļoti vietā. Mums ir, lai gan mums šeit ir smagi jāstrādā, lai panāktu rezultātus. Jā, bet uh, Kaut arī varbūt šeit kāds pašopos galvu jāuzsver, tas ir viss ir svarīgi. Par uh, pamattiesībām un tiesībām, kas saistītas ar procesiem, tiesvedības procesiem. Šeit varbūt pirmais solis, kas pēc nav tas uh, būtiskākais, bet tomēr ir konvencijas, kuras varam izmantot, un ja kāds tiek uh, apsūdzēts kādā nodarījumā vienā valstī, tad apsūdzētājiem ir jābūt pilnīgā skaidrībā, par ko šis cilvēks ir apsūdzēts. Un runājot par uh, tulkošanu un interpretēšanu, tās ir ļoti svarīgas lietas, kuras parādās šādā situācijā. Un, un šīs tiesiskās precizitātes nodrošināšanā Prezidentūra piedāvā konkrētu pirmo soli un arī uh, vēs sarunas par pakāpenisku soli pa solim procedūru, uh, lai varētu dažādas uh, tiesiskās sistēmas izmantot vienā sistēmā. Un nebūs viegli nonākt pie vienota lēmuma, bet svarīgi, lai dalībvalsts atbalstītu šādu pieejumu jo daudz cilvēku uzskata, ja kāds tiek apsūdzēts nodarījumā kādā dalībvalstī, tad ir gan jāsaprot, par ko tieši individs tiek apsūdzēts, un arī uh, jābūt iespējai saprast arī visu tiesisko dokumentāciju. Tas ir būtiski. Eiropas Savienībā ieviešo cilvēktiesību konvenciju, tai jābūt ir neatņemamai uh, jurisdikcijas sastāvdaļai, un mēs komisijā esam vairāk kārt uzsvēruši, ka mēs to respektēsim un nekādā veidā tas neko nediskriminē, tieši otrādi viss, ko norāda konvencija, ir jāņem vērā. Uh, un tās var izmantot un efektīvi izmantot. Un visbeidzot, kā jau priekšsēdētājs norāda, mums ir pavisam maz laika, jo esam jau pārkāpuši paredzēto laiku. Eiropola ir ļoti daudz ko izdarījusi un strādā ļoti ātri Lai gan ir cilvēki, kur uzskata, ka birokrātiskie procesi ir pārāk smagnēji, bet runājot par Eiropolu un noziegumu apkarošanu, tad tie ir dažādu politisko, eh, dažādu policijas institūciju resursu sapludināšanu. Un tā tad, ja mēs skatāmies, ka resursi nav pietiekoši, tad tas arī otrs puses ir pareizi, bet Eiropolam ir uzdevums koordinēt darbu un strādāt kopā ar citām policijas organizācijām, kas tad arī ir uh, panākuma pamatā. Un jānodrošina Eiropolam, lai šī sadarbība ir cik nu iespējams efektīva un gluda lai būtu šī papildus vērtība, un es arī tam piekrītu. Un eh, tad, kad mēs runājam par Eiropas dažādām institūcijām, eh, tad, protams, jāpiekrīt, ka to, ko var izdarīt uz vietas, ir jāizdara uz vietas. Bet eh, nodrošinot sadarbību, mēs pieliekam klāt papildus vērtību. Es, protams, šajā savā noslēguma uh, uzrunā neesmu varējusi pilnīgi visu iekļaut, ko uh, būtu uh, eh, vērts šeit pārunāt, bet es gribētu teikt noslēgumā, ka ar prieku uzklausīju jūsu jautājumus, augst vērtēju jūsu ieinteresētību un grib arī iedrošināt izmantot elektroniskos sakars, lai sazinātos ar mums. Tātad ar Tieslietu ministriju. Ja jūs uzrakstītu mums uz šo adresi, esmu pilnīgi pārliecināta, ka attiecīgais speciālists jums sniegs kvalitatīvu atbildi. Es ceru, ka mēs varēsim strādāt vēl efektīvāk arī ar jūsu komiteju, lai apkarot noziedz, noziegumus. Paldies! Ministrs kundze, mēs no sirds jums sakām paldies par šo ļoti veiksmīgo auglīgo dialogu. Mums tā tad vēl sagaida garš ceļš ejams uz priekšu, un arī šodien mēs runāsim, uzklausīsim kolēģi Bilstrēm kungu pulksten trijos. Un šeit mums ir programmā arī dienas kārtības jautājums, par kuru mums vajadzētu diskusēt tagad par 2010. gada budžeta projektu, bet ņemot vērā, ka mēs esam jau izsmēluši paredzēto laiku, tad es gribētu ierosināt, ka mēs šīs diskusijas par budžetu eh, varētu pārcelt uz pēcpusdienas darbu cēlienu tūlīt pēc Bilstrēm kungu uztraušanās un pēc tam eiro just būs tas, eh, kas sekos jautājumam par budžetu. Ja jūs piekrītat, tad tā arī, lai notiek, tiekamies atkal trijos. Boskorts kundze, lūdzu. Pavisam eh, neliels darba kārtības jautājums, jo mums ir Zviedrijas prezidentūra tagad, bet runājot par Čehijas un Francijas prezidentūrām, mums nekad nav bijusi tāda iespēja uzklausīt ministru, eh, kurš atbild par eh, pretdiskriminācijas direktīvu. Varbūt Sabunikungs arī runās par šo antidiskriminācijas mm, direktīvu jo šajā direktīvā šī antidiskriminācija direktīva ir fundamentāls darba elements. Paldies, mēs pieņemam zināšanai, bet lai kā tas ar nebūtu, pulksten trijos Bilstrēm kungs ministrs būs šeit. Goodbye tomorrow. See you, see you tomorrow. Yeah, I didn't introduce myself. Tomasz Bańka.